Tad eh, šeit debats būs rītdien. Nākamais jautājums ir ziņojums no Valēna kundzes par direktīvas 2438 piemērošanu par Eiropas Savienību pilsoņu viņa ģimenes locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties dalību valsts teritorijā. Tad dod vārdu referentēs četrām minūtēm. Tātad paldies priekšsēdētāji, tātad par pamattiesībām kas skar mūsu visus tieši attiecībā uz tiesībām brīvi pārvietoties Eiropas Savienībā. Un šie līgumā noteiktie, eh, noteiktie principi un tiesības, kas ir iekļautas 2004. gada direktīvā nr. 38 nosaka to, ka pilsoņiem ir tiesības brīvi pārvietoties Eiropas Savienības teritorijā. No 2006. Eh, gada 1. janvāra vairāk kā 8 miljoniem cilvēku ir bijusi iespēja pārvietoties uz citu dalību valsti. Kā Eiropas parlamenta referenta šīs direktīvas izvērtēšanā man jāsaka, ka šo tiesību piemērošana attiecībā uz Eiropas Savienību pilsoņiem uh, E, tiek nopietni kavēta no dalību valstu puses un tādējādi tiek pārkāpts vairāki, pārkāpt vairāk līgumi un direktīvas. Jāsaka, ka pieredze šeit ir atšķirīga. Komisija, tāpat arī parlamenta pētījumi norāda uz vairākām problēmām. Vairāk no tām saistīta ar pamatiesību pārkāpumiem. Šīs problēmas manā ziņojumā ir izceltas ir vairāk gadījumi ar nepamatot pārmērīgām administratīvā sloga procesiem, trūkst arī brīva pārvietošanās tiesību atzīšanas partnerībās, tā skaitā viendzimumu partnerībās, tāpat arī ekonomiskie un sociāls, sociālajie aspekti uh, kas beigas bieži vien saistīti ar uh, izraidīšanu no valsts. Tāpat ir diskriminētas atsevišķas pilsoņu grupas uh, pretēji tam, ko nosaka direktīva. Otrakārt, tiem, kas centušas eh, koncentrēties tieši uz šo noteikumu un tiesību pārkāpumu. Man jāsaka, ka 35. pants direktīvai jau dod dalību valstīm iespējas cīnīties pret šādiem pārkāpumiem, kā uh, la laulības, uh, kas ir fiktīvas, un krāpšanas gadījumi. Tā komisija kopā ar parlamentu, kā arī ir uh, Eh, referente Monika Sonī, kas arī eh, ar mani kopā strādāja eh, pie šo problēmu risināšanas. Tātad ziņojumā pauda arī vairākus aicinājumus nākotnē, kas būtu veicams. Komisijai vajadzētu, piemēram, izmantot visap izstrādāt visaptverošas vadlīnijas, kas beidzot ieviestu skaidrību tādos jēdzienos kā pietiekami resursi un sabiedrības drošība. Tikko tas tiks izdarīts, tad jau dalību valstīm ir jāievieš šīs vadlīnijas, cerams, tas notiks līdz šī gada beigām. Tad šāds pārējais nolīgums, kas ierobežo uh, to dalību valstu iedzīvotāju uh, darba iespējas citās dalību valstīs, eh, kuras iestājās 2004. gadā, tātad tas beidzot būtu jāpārskata. Un visbeidzot, komisijai nekavējoties ir jāuzsāk pārkāpuma procedūra pret tām dalību valstīm, kuras neievēroša direktīvu. Manuprāt, mums ir jāatzīst, ka dalību valstīm beidzot ir pareizi jāpiemēro un precīzi jāpārņem šo direktīvu, lai šīs un citas problēmas tiktu atrisinātas. Nevis jāmēģina izbēgt no saviem pienākumiem, aicinot pārskatīt direktīvu. Eiropas parlaments skaidri nostājas pret šādu pārskatīšanu un saka paldies komisijai, ka tā rīkojas tieši tāpat. Un mums ir jānodrošina, lai Eiropa uh, būtu tā vieta, kur ne tikai kapitāls un pakalpojumi var brīvi e, pārvietoties un notikt viņa aprit, bet lai arī cilvēki varētu brīvi pārvietoties Eiropas Savienībā. Un manā ziņojumā ir arī parīns grozījums, lai ne, neviens, kurš ir pret pārvietošanos pamatojoties uz nacionalistiskiem vai citiem diskriminējušiem principiem, nevarēja eh, atklāti balsot pret uh, maniem grozījumiem, un rītdien balsojuma laikā mēs redzēsim, kurš tad atbalsta šādu Eiropu un kurš nē. Paldies! Lielas paldies, saka priekšsēdētājs, un tagad uzklausīsim komisāra atbildi. Priekšsēdētāji, dāmas un kungi! Es vēlos pateikties jums, referents kundze, patiešām no sirds par jūsu ievērojumu ziņojumu un pateikties arī jums par šo konstruktīvo sadarbību. Ļoti sarežģītā jautājumā, kas ir ļoti jutīgs. Brīvā persona kustība ir viena no Eiropas Savienības pamatbrīvībām. brīvā persona kustība iekšējais tirgus, tas balstās savstarpēji, un tas nozīmē šī iekšējā tirgus darbību, veiksmīgu darbību un Eiropas ekonomikas konkurētspējas nodrošināšanu. Mums ir skaidri jāpasaka tas, ka šāda sarvien uh, fiksētās uh, problēmas trūkumi tiešām nozīmē Eiropas pamat brīvību pārkāpumu uz kā mēs arī balstām Eiropu. Līdz ar to mēs runājam par absolūtu centrālu jautājumu Eiropas Savienībā. Tāpēc es īsti apsveicu šo ziņojumu, kas ir pieņemts, kas ņem vērā 2008. gada 10. decembrī komisijas pieņemto lēmumu un līdz ar to arī papildin to. Es tiešām pievienojos par to, priecājos par to, ka komis, uh, eh, parlaments sekretātais ziņojums tiešām sasauc un atbalsta komisijas nostāju. Mums ir diezgan tāds uh, plašs uh, pārskats par to, kā šī direktīva tiek īstenot dalībvalstīs reāli. Un tagad ir pienācis laiks tiešām šos trūkums novērst. Ziņojumā pamatot tiek norādīts, ka šīs kompetences par direktīvas īstenošanu ir uh, dalībvalstu ziņā. Tajā pat laikā ir izteikts aicinājums komisijai aktīvāk rīkoties noteiktās jomās. Un tieši tāpēc es vēlētos parādīt un skaidri pateikt, kur komisija skaidri saredz šādas cieši sadarbības iespējas ar jums. Komisija lielu vērību pievērš tam, lai direktīva tiktu īstenot pat pareizi un pilnīgi. Uh, Tā ir viena no mūsu prioritētēm arī komisijas 25. gads kā ziņojumā par šo pamatiesību iznošanu. Pam, komisija arī velks tālākos pasākumus, lai nodrošinātu to, kā šī direktīva tiek īstenota precīzi un pilnīgi visā Eiropas Savienībā. Nākošajos mēnešos mums būs bilaterāls sarunas ar katru dalībvalstu, lai mēs norādītu konkrētus trūkumus direktīvas īstenošanā ja tiemžēl tam nesakos svarīgi uzlabojumi, tad komisija nekavēsies un nekavējoties ierosinās pārkāpumu procedūru pret konkrētām dalībvalstīm. Komisija, komisijas nodoms ir arī sniegt informāciju gan dalībvalstīm, gan arī iedzīvotājiem, palīdzēt saņemt šādu informāciju, un tas nozīmē izstrādāt konkrētas vadlīnijas, par vairākiem jautājumiem, kas saistās ar direktīvas īstenošanu un kas ir mm, atklājušies kā zināms problēmas. Piemēram, jautājums par izraidīšanu un par mm, ļaunprātīgas izmantošanas novēršanu. Šādi jautājumi ir arī iekļauti parlamenta ziņomā un norādīti kā ļoti sarežģīti. Komisija savukārt tehniskajā ziņā uh, darbosies ar ekspertu grupām no dalībvalstīm, sadarbosies dalībvalstīm, lai konkrēti definētu atsevišķas problēmas direktīvas īstenošanā. Man tomēr jānorāda jums, cienītā deputāte, ka komisija nevar pievienoties 23. priekšlikumam. 23. priekšlikums paredz to, ka ekspertu grupas dotas uz konkrētām vietām un tālāk balstoties ekspertu atzinumiem, ziņojumiem, tiktu izskatās zināms novērtējums. Man jānorāda, ka šādas savstarpējās pārbaudes trešā pīlāra ietveros nav iespējams uh, kopienas uh, tiesību ietverā. Tāpēc mums jāievēro tiesiskās normas un tiesiskā kultūra, un tās ir dalībvalsts kompetence šobrīd. Un tas nozīmētu to, ka pievienotā vērtība šādām kontrolēm būtu diezgan ierobežota. Jo jūs labi zināt, kā dalībvalstis ir brīvas izvēlēties līdzekļus un veidus, kā viņas īsteno šo direktīvu. Komisija savukārt tomēr pievērsīs padzināt uzmanību direktīvas tālāk īstenošanā, un mēs izstrādāsim arī vienkāršā tā procedūras veidā šādu informāciju piedāvāsim iedzīvotājiem, lai viņi būtu labi informēti par savām iespējām. Turklāt komisija atbalsta iespējas uh, atbalstīt visdažādākās kampaņas, lai sniegtu aktuālu informāciju iedzīvotājiem par viņu tiesībām. Komisija patur savas tiesības arī izsekot visiem parlamentu priekšlikumiem un attiecīgi rīkoties. Un mēs pateicamies parlamentam par konkrētām ierosmēm, kas var arī palīdzēt to nodrošināt, lai direktīva tiktu īstenot pareizi un pilnīgi, lai šī direktīva, kas īstenībā runā ne par ko vairāk ne mazāk kā par viens no četru pamat brīvību pareizu īstenošanu Eiropas Savienībā, Eiropas integrācijas procesā. Paldies! Merci beaucoup. Paldies, saka priekšsādātājs. Paldies komisāru kungam. Balsojums par šo ziņojumu notiks rīt. Un tagad darba kārtībā prezentācija ziņojumam, ko sagatavojas Frederika Rīs par veselības aizsardzības jautājumiem saistībā ar elektromagnetiskiem laukiem. Četras minūtes referentē vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Pirms es nonāku pie ziņojuma būtības, es gribēju teikt pāris vārdus par procedūras. Nē, esmu pirmo un droši vien arī.